parakstījuši, un es ceru, ka šai valstī pastāv droši nākotne visai tās tautai. Paldies! Paldies, Bēlēr kungam, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to šī tēma ir izsmelta. Un pāriem pie nākamā darba kārtības jautājuma. Un tas ir jautājums par ANO cilvēktiesību padomu 16. sesiju komisijas priekšstādātāja vietnieces paziņojums. Aštons kundze, lūdzu, jums vārds. Uh, Priekšādātāji, liels paldies. Priecājos, ka mums ir iespēja šo pēcpusdienu uh, debatēt par ANO cilvēktiesību padomas darbu un ceru, zināmā mērā mēs varam mēģināt stiprināt šīs padomas darbu. Uh, Kā jau deputāti jūs zināt, es vērsos pie padomas pagājušā nedēļa, eh, uzrunāju to kopā ar daudziem ārlietu ministriem no visas pasaules. Nu, acīm redzam iemeslu dēļ, tieši situācija Lībijā bija diskusija pašā degpunktā. Priecājos, ka starptautiskā sabiedrība ir nosūtījusi spēcīgu un vienotu politisko signālu attiecībā uz arvien turpinošamies cilvēktiesību pārkāpumiem Lībijā jau augsta līmeņa segmenta priekšā padome ir aicinājusi uzsākt izmeklēšanu un ierosinājusi apturēt Lībijas līdzdalību padomē. Un, kā jūs zinat, kopš tā brīža šo lēmumu ir apstiprinājusi arī ģenerāla asambleja, vien, pieņemot šo lēmumu vienprātīgi. Tas viss ir vēl viens pierādījums, ka daudzpusējas institūcijas var attaisnot tām sniegtos mandātus un var rēģēt tiešā laikā, kā uzsver savās piezīmēs, uzstājoties padomē, ANO cilvēktiesību padomē ir atbildība pārliecināties, ka tās paustie nolūki tiek pēc tam pārvērsts arī reālā darbībā, reālā progresā. Domāju, ka Pilais kundze, ar kuru tikos Ženevā, viņa ir augstotiesību komisāre, e, tieši šādā veidā politiski arī rīkosies, lai panāktu uzlabošanos situācijā uz vietas, kas gal galā ir pats svarīgākais. Tas jau nav rezolūcijas skaits, kas tiek pieņemts, bet gan reālie rezultāti tajā reālajā pasaulē, kas ļaut iedzīvotājiem justies daudz labāk. Turklāt uzsver arī, ka cilvēka tiesības ir universāls. Es norādīju, ka mēs Eiropā noraidam šo apsūdzību, ka Eiropas Savienība kaut kādā veidā cenšas eksportēt tās augtās Eiropas vērtības uz citām valstīm. Godātie deputāti, tiesības uz, iz, uz runas brīvību, pulcēšanās brīvību, tiesiskumu un vienlīdzību nav tikai Eiropiešu tiesības, tās ir universāls tiesības. Un mēs nedrīkstam iekrist šai slazdā un, eh, ļaut, un ļauties šai, šai pārliecībai, ka lūk, cilvēki Āfrikā, Azijā, Latviņamerikā kaut kādā veidā nebūtu nav tik eh, entuziastiski par šo eh, attiecībā šo tiesību īstenošanu. Un tieši tāpēc mums vajadzētu runāt un rīkoties, vēršoties pret jebkādiem cilvēktiesību pārkāpumiem, lai kur tie arī nebūtu. Mēs turklāt arī atzīstam, ka Eiropas parlaments pašas ceļš uz cilvēku tiesību aizsardzību nebūtu nav bijis taisns un vienkāršs. Jo projām mums jāizdara arī Eiropas iekšēnē zinām centieni. Cilvēktiesību padomē esam gatavi spriest par šiem izaicinājumiem, dalīties pieredzē un piedāvāt atbalstu tām valstīm, kas cenšas uzlabot cilvēktiesību ievērošanu visā pasaulē. 16. sesijai cilvēktiesību padomu esam noteikuši vairākas prioritātes, un tās esam apsprieduši arī ar saviem partneriem. Eiropas Savienība nāks klajā ar iniciatīvu par reliģijas brīvību iepriekšējos mēnešos esam satapušies ar vien pieaugošu reliģiskās diskriminācijas gadījumu e, skaitu, tāpat arī ar vardarbības e, gadījumu skaitu pieaugumu visā Eiropā. Un mēs vēlamies nosūtīt spēcīgu kopēju e, vēsti par reliģiskos tolerants trūkumu nepieļaujamību un par to, ka ir vajadzīga ticības brīvība ikvienam, jebkur pasaulē. Turklāt iesniegsim arī rezolūcijas par Mjānmu par, un par Korejas Tautas Republiku. Mēs uzskatām, ka abošajos gadījumos cilvēktiesību tiesību pārkāpumu eh, asais raksturs un pieaugušais skaits attaisno tos mandātus, ko, kas, eh, kas piešķiet īpašajiem manos speciālajiem referentiem. Eiropas Savienība turklāt vēlas uzsākt ar rīcību, lai noteiktu īpašo referentu attiecībā uz cilvēktiesību situāciju Irāno. To atbalsta vairākas valsts un reģionu. Mēs visam nopietni apsveram eh, šo situāciju, kur cilvēktiesības tiek arvien vairāk pārkāptas Irānā. Tos to norādīja Irānija augstais komisārs cilvēktiesību jautājumā Navī Pilēs kundze. It īpaši bažas rada arvien pieaugošais nāves sodu gadījumu izpildes skaits. Eh, vairāk kā simts šogad vien un arī represijas, kas tiek īstenotas pret tiem, kas cenšas eh, izteikties un īstenot pulcēšanās un eh, runas brīvības. Mēs uzskatām, ka padomē vajadzētu risināt arī, eh, vērt, pievērties arī situācijai Ēģiptei atbilstīgā veidā, ņemot vērā, cik ļoti strauji situācija šai valstī virzās uz priekšu. Eiropas Savienība atzinīgi vērtē Ēģipts izteikto izaicinājumu pilēs kundzei nosūtīt uz šo valsti savus savu biroju pārstāvus, izveidojot tur bija. Mēs ceram, ka šī misija tiks bez kavēšanās arī īstenot. Eiropas Savienība turklāt ir iesaistījusies sadarbībā sadarbību arī ar Tunisijas varas iestādēm, lai kopīgiem spēkiem sagatavotu rezolūcijas projektu, eh, kur tiktu runāts par ANO tehniskās palīdzības pastiprināšanu un cilvēktiesību jautājumos, ņemot vērā pārējais periodu. Arī citas ļoti svarīgās uh, situācijas, ir arī citas svarīgas situācijas, kas tika apspriestas šajā cilvēktiesību padomā, piemēram, Baltkrievija, kuras gadījumā mēs esam īpaši nobežījušies par pieaugošo politieslodzīto skaitu. Tāpat arī demokrāts, Kongo Demokrātsko republiku, no kuras saņemam arvien satraucošāk ziņojums par cilvēktiesību pārkāpumiem, bet īpaši arvien pieaugošu seksuālu vardarbību. Tāpat arī Ziloņkalu krastu, Kodivāru. Vēl vienreiz gribēju uzsvērt, cik ārkārtīgi svarīgi ir cilvēku tiesību padome Eiropas Savienības kontekstā, debatas, rezolūcijas, tās ieceltie referenti, bet gal galā tie ir tikai daļa no kopējā ieguldījuma, jo pats galvenais tomēr ir arī darba rezultāti. Galvenais tests pastāv iekš tā, ka mums ir jāspēj uzlabot situāciju uz vietas, un tieši tāpēc Eiropas Savienība darīs visu iespējamo, lai stiprinātu cilvēktiesību padomi, lai palīdzētu tai reaģēt uz steidzamām, svarīgām uh, krīzes situācijām. Un tas ir pats galvenais pašreizējā pārskata procesa mērķis. Mēs turpināsim ar vien vairāk aicināt uz ambicioziem rezultātiem rezultātiem šajā saistībā. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Aštons kundzei, līdz ar to pārējiem pie runātājiem grupu vārdā. Un pirmais no tiem tautas partijas vārdā uz divām minūtēm - Andrikiens kundze, lūdzu. Augstās pārstāvs kundze, cienījamie kolēģi, es vēlētos izmantot šo iespēju, lai paustu savu atbalstu lēmumam, ko ir pieņēmusi ANO ģenerālā asamblēja. Uh, par eh, to, kā būtu jāaptur uh, attiecīgi šīs valsts darbība un ka Dafī režīma darbība uh, no to nāciju cilvēktiesību padomē. Šis režīms, diemžēl, ir tāds, kur cilvēktiesību pārkāpumi ir ļoti bieži sastopami. Savā ziņojumā un uh, februārī pieņemtajā rezolūcijā 2009. gadā Mēs esam minējuši to, kādiem ir jābūt kritērijiem par dalību šajā padomē. Lībe, Lībijas gadījumā uh, Būtībā eh, viņi rīkojās saskaņā ar mūsu rezolūciju un eh, pieņēma saulēcīgu lēmumu. Runājot par 16. sesiju, vēlētos vērst īpašu uzmanību eh, padomas darba pārskatīšanas procesam. Ir svarīgi, lai Eiropas ārējās rīcības dienests un dalībvalstis tiktu iesaistītas aktīvi 2011. gada darba pārskatā. Apvienoto nāciju eh, cilvēktiesību padomei ir jābūt preventīvākam mehānismam, kā rīkoties. Tā ir jārīkojas caurskatāmi un ir jābūt eh, skaidram pārskata procesam. Ir, protams, jāiesaist visi interesētās puses, ieskaitot civilo pilsonisko sabiedrību un NVO. Eštons kundze vēlētos apsveikt arī to, ka ir izveidots cilvēku eh, tiesību demokrātijas direktorāts jūsu sistēmā. Jūs dienest izveidošana dod iespēju, mums unikālu iespēju sakārtot un apvienot mūsu rīcību arī cilvēktiesību padomē ANO. Tādēļ es vēlētos augstās pārstāves kundze rosināt jūs panākt to, ka mūsu rīcība padomē ir labi koordinēta un lai visas dalība valstis būtu vienotāks nekā tās bijušas jebkad agrāk. Paldies Andrikienas kundzei. Un tālāk sociāla demokrāta grupas vārdā Havita kungs. Vēlētos eh, sveikt par to, ka Sapīs kundze ir no, iecelta par eh, delegācijas vadītāju eh, Ženēvā un par to, ka dzimulīsiesība tiek ievērot šajā sakarā. Šis ir ļoti skaidrs laiks, kurā ir jāpārskata tas, ko tad dara cilvēka tiesību padome. ANO dalību valstīm ir jābūt ar neatk apeltītām ar neatkarīgu uh, neatkarīgiem ekspertiem un padomē galvenokārt ir jāaizstāv par katru cenu cilvēktiesības. Diemžēl darba grupas dokuments par pārskatu, diemžēl nav nemaz neatkarīgs. Un tur nav nekādu prasību dalībvalstīm attaisnot, eh, piemēram, savu nespēju atbildēt uz rekomendācijām, un attiecīgas valstis pat vispār nereaģē, pat pati šī sesija, tās laikā tika izskatītas septiņas dažādas valstis, bet kas attiecas uz Lībiju un Kodivāru, tad mums šeit ir jādara viss, lai cilvēktiesību eh, pārkāpēji nekad neizbēgtu no taisnas tiesas. Es, protams, vēlētos uzdot eh, augstai pārstāvēju jautājumu. Runājot par to, ko viņi sacīja par Kongo vai būs īpašs mandāts attiecībā uz rīcību šajā valstī, vai viņa augstā pārstāve uzskata, ka izmeklēšana attiecībā uz Goldstone ziņojumu par situāciju Palestīnā un Izrēlā, vai šeit notiks atsauce uz starptautisko kar, eh, tātad kriminālu tiesu, ja tiks atklāti pārkāpumi. Un tālāk 40 pāns par civilajām un uh, cilvēktiesībām. Lībijas atstādināšana no uh, cilvēktiesību padomes faktiski rada precedentu, kurš šajos tumšajos laikos uh, faktiski uh, nes zināmu gaismu tulneļa galā. Paldies! Un tālāk Alda grupas vārdā Šhāks kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs, augstā pārstāva, dargie kolēģi. Protams, mums ir eh, jāpievērš situācija visā pasaulē, jo notiek aizvien skaudrāk cilvēktiesību pārkāpumi Baltkrievijā, Lībijā. Eh, Mjaņmā eh, te ir vesela virkne valstu, ko mēs varam eh, piesaukt. Tāpat jārunā par lesbiešu un geju tiesībām, izteiksmes brīvību un cilvēktiesību aktīvistu apspiešanu. Jāņem vērā, ka cilvēktiesību padome ir jādarbojas un Eiropas Savienībai arī ir jādarbojas saskaņotā veidā. Bet šeit mēs runājam par uzticības trūkumu, dubultiem standartiem un abas iestādes nav gatavas darboties pēc iespējas ātrāk. Eiropas Savienība nav spējusi varējusi pati kontrolēt savu cilvēku tiesību eh, sārakstu, runājot par eh, preses brīvības pārkāpumiem dažās dalību valstīs un eh, nelikumīgajiem cipu pārlidojumiem. Un jaņem vērā, ka Lībija līdz pagājušajai nedēļai arī bija ANO cilvēktiesību padoms locekla un tā godīgā veidā tika atstādināta no šī goda. Paldies! Un tagad EKR grupas vārdā uz divām minūtēm. Hautals kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mums ir jādarbojas pietiekami apņēmīgi un saulaicīgi. Eiropas cilvēka ANO cilvēktiesība padomi ir pierādījis, ka tā var darboties tad, kad tas ir nepieciešams. Tāpat eh, mēs esam pārliecinājušies, ka dažādas reģionālās grupas var apsēsties pie sarunu galda un padomē nav jābūt šķeltai savā nostājā. Es domāju, eh, tagad eh, mums nav iemesla vilcināties kaut ko darot Bīrmas, Sudānas, Ziemeļkorejas vai Irānas gadījumā. Es domāju, šie ir ļoti nozīmīgi laiki, ko piedzīvojam, arī citu iemeslu dēļ. Pirma pirmo reizi tika pārskatīti padomes. Uh, uh, darba instrumenti, bet kolēģi, tāpat kā jūs, es arī esmu uh, sarūktināta par to, ka padome e, mūsu lomu nevērtē pietiekam augstu. Mēs nevaram e, uzvarēt bez citu atbalsta, bet e, vismaz cilvēktiesību komisārs ir neatkarīgs un viņa neatkarība netika nelabvēlīgi ietekmēta. Es domāju, tas ir ļoti iepriecinoši. Un ja mēs runājam par diskusijām nākotnē, Eiropas Savienībai ir jābūt gatavai veidot savienības un sarunāties ar partneriem visā pasaulē. Protams, mums ir jābūt gataviem viņus arī uzklausīt un kaldināt kompromisus, ja tas ir nepieciešams. Es ļoti augstu vērtēju augstās pārstāvus piedalīšanos sanāksmē pirms dažām nedēļām, un es vēlējos jums pateikties par to, ka jūs šodien uzstājāties tik pārliecinoši. Un visbeidzot, Eiropas Savienības veiktspēja pēc tam, kad tika iz, eh, izveidots Eiropas Savienības cilvēku tiesību un demokrātijas direktorāts ārējās darbības dienesta eh, paspārnē, mums būs ļoti spēcīga loma jāspēlē tieši Ženēvā, bet jādomā par paaugstinātu finansējumu un šī dienesta darbības vadlīniju integrāciju visās ārpolitikas jomās Eiropas Savienībā. Man bija tas prieks. Uh, uh, Pie, man ir tas prieks, ka es varēšu piedalīties šajā 16. sesijā nākamajā nedēļā. Paldies! Un tagad uh, GUE grupas vārdā uzstāsies uh, Bilijs Maiers uz vienu minūti lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Ashtons kundze. Mēs piedzīvojam liels pārmaiņas visā pasaulē, ir finanšu krīze, pārtiks produktu krīze, enerģētikas krīze, un tāpat mēs runājam par de tirgu deregulizāciju. Es saprotu, jums ir grūti par to runāt, ņemot vērā to, ka mēs eh, šeit runājam par neregulētiem tirgiem, bet jums ir jārunā galvenokārt par cilvēktiesībām visās pasaules valstīs, bet eh, galvenokārt eh, par to, kas notiek nabadzīgākajās valstīs, jo tieši tur cilvēktiesības bieži vien tiek vissmagāk pārkāptas. Es domāju, ka Eiropas Savienība piedzīvos vēl skaudrāku konkurenci no citiem lieliem spēlētājiem. Eiropas Savienība zināmā mērā manipulē ar cilvēktiesībām. Mums ir jāapzinās ko īsti nozīmē revolūcijas Ziemeļāfrikā. Tās ir jāanalizē ļoti, ļoti rūpīgi. Runājot par ārpolitiku. Man ir radies iespējas, ka mēs esam vairāk norūpējušies par brīvo tīrdzniecību nekā par cilvēku tiesībām, iepazīstoties ar mūsu līguma otro pantu. Uh, vai ar uh, muha, vienošanās ar uh, Muhamedu VI Mārokā, ar Kadafī Lībijā, ar Netanjahu Izrēlā, izskatās, ka asociācijas nolīgumos nav piešķirta pietiekam liela vērība tieši cilvēktiesību ievērošanai. Paldies! Un tagad. Eiropas brīvības un demokrātijas grupas vārdā došu vārdu Salavrākos kungam. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji kungs. es neteikšu, ka cilvēki rīkojas liekulīgi, bet mēs šeit varam konstatēt vairākas pretrunas. Viss pasaules filozofija, tas, kas šeit izskan, šie skaistie vārdi. Mēs visu runājam par cilvēktiesību ievērošanu un kā jūs teicāt, pusē no Eiropas Savienības dalību valstu arī tiek pieļauts kļūdas šajā kontekstā. Mēs zinām, ka cilvēce ir spērus milzīgus soļus uz priekšu. Protams, tādēļ es varu ļoti augsti vērtēt 16. ANO cilvēku tiesību padomu sesiju. Es ceru, ka ņemot vērā gūto mācību, mēs varēsim pieņemt pareizos lēmumus. Jau 40 gadus esmu darbojies kā jurists un esmu pārliecināts, ka cilvēku tiesību ievērošana ir e, viens no vitāli svarīgākajiem jautājumiem, un tas ir jāievēro visas dzīves garumā. Tas nenotiek tikai tā automātiski. Paldies, paldies, un tagad došu vārdu Vaiders kundzei uz divām minūtēm. E, Eštons kundze, godātie kolēģi! ano cilvēktiesību padome ir unikāla starptautiska platforma kas ir radīta lai veicinātu cilvēktiesības un demokrātiju pasaulē. tās darba uzdevumi ir grūti un ārkārtīgi nozīmīgi. daudz pozitīva ir paveikts tostarp īpašās misijas nosūtīšana uz ēģipti lēmums par lībiju. tomēr padomei bieži var pārmest arī politiskās stingrības aktīvas darbības un saulaicīgas reakcijas trūkumu. tieši tādēļ pirmkārt ir ļoti svarīgi veikt objektīvu un caurskatāmu padomes darba analīzi. padomei jāpapildina darbības mehānismi lai spētu efektīvi strādāt pie ilgstošām problēmām kādas ir vērojamas irānā baltkrievijā krievijā un citviet kā arī ātri reaģēt uz ārkārtas situācijām kā piemēram tuvajos austrumos. Vaiders kundze, vai jūs varētu izteikties nedaudz lēnāk? Ir grūti jums tikt līdz, tūkiem grūti tikt līdz. Tūkiem šķiet grūti jūsu daļrunībai izsakot. Paldies, tātad nedaudz lēnāk. Um, aktīvam dialogam starp padomas dalībniekiem jārisinās arī sesiju starplaikos ir jāizskauž valstu bloku politika kas sāk dominēt padomes darbā novedot pie selektīvas jautājumu izskatīšanas apdraudot tās autoritāti un politisko uzticamību. otrkārt jāveido aktīvāks dialogs ar pilsonisko sabiedrību un nevalstiskajām organizācijām. treškārt es vēlētos uzsvērt nepieciešamību pēc aktīvākas eiropas savienības lomas cilvēktiesību padomē kur mums jāpauž vienota pozīcija. tieši tādēļ aicinu augsto pārstāvi nodrošināt skaidru un spēcīgu pārstāvību un koordinācijas darbu padomē. savukārt eiropas ārlietu dienestam jāiesniedz parlamentam tai skaitā cilvēktiesību apakškomitejai regulāri pārskati par padomes darbu un tā izvērtējums būtisks cilvēktiesību padomes izaicinājums šobrīd ir veicināt mierīgu demokrātisko pārmaiņu procesu tuvajos austrumos jācenšas novērst radikālisma izplatīšanās kas pasliktinātu cilvēktiesību situāciju reģionā apdraudētu starptautisko drošību un arī izraēlas valsts tiesības uz pastāvēšanu. tādēļ pēc ēģiptes misijas jāseko jaunām misijām uz citām tuvām austrumu valstīm kur protesti ir bijuši vēl agresīvāki un politiskā situācija pat sarežģītāka. Paldies! Paldies, Vaiders kundzei! Tālāk uz divām minūtēm došu vārdu Laitfrīd kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvs kundze, godātie kungi, cienītās dāmas, cilvēku tiesības, brīvība, līdztiesība, tās ir pārāk būtisks vērtības, lai atļautu ar tām spēlēties. Uh, Un mēs nedrīkstam šeit izspēlēt tikai kaut kādas varas intereses un eh, dot priekšroku tirdzniecībai, nevis cilvēktiesību ievērošanai. Jūs pieprasījāt, lai mēs būtu pietiekami aktīvi aizstāvot cilvēktiesības, un par cilvēktiesībām ir jārunā starptautiskajā kopienā, un šīm sarunām jānorisinās mētiecīgi un loģiski. Es domāju, ka cilvēktiesība padoma atrodas uz pareizā ceļa, piemēram, Tunisijā uh, misija uh, sniedza ļoti labu piemēru, un tas, kas notiek Lībijā, uh, jā, viņi zaudēja savu vietu cilvēktiesību padomē, un tas ir ļoti labs simbols, tas ir labi, ka tā notika. Bet jāņem vērā, ka misijas, rezolūcijas un arī uh, notikumi uh, Eh, par to viss ir jārunā un tam ir jāiepūš arī dzīvība. Mums nepietiek tikai pieņem, ar rezolūciju pieņemšanu, mums tās arī ir konkrēti jāīsteno. Eiropas Savienība varētu darīt vēl vairāk nekā līdz šim. Un arī ANO ir jāpieņem, ka Eiropas Savienība pēc Lisabonas līguma stāšanās uh, spēkā ir mainījusies. Augstās pārstāvis kundze, lūdzu parūpējieties par to, lai it sevišķi tie, kas vienmēr, mūs ir, uh, kas vienmēr ir teikuši, ka viņi ir mūsu draugi un kurus mēs arī uzskatām par saviem draugiem un ar ko sadarbojamies tirzniecības ietvaros, lūdzu atgādiniet viņiem, ka viņi ir mūsu draugi un mēs esam viņu draugi un lai viņi mūs neatstāt likteņu varā balsot septembrī. Paldies! Yes, Paldies, Lahtfrēda kungs. Nākamais eh, Gērens kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Šajās debatēs ir vēlreiz jāpasvītro tas, cik svarīgs ir līgums par vienlīdzību. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Gērens kungs, jūs varētu lūdzu ieslēgt mikrofonu, tad mēs jūs labāk dzirdēsim. Nevarēja neko dzirdēt. Alors, continuez, s'il vous plaît. Lūdzu, turpiniet tagad. Tad es sākšu no sākuma, saka deputāts. Šajās debatēs mēs vēlreiz pasvītrosim to, cik svarīgi ir dažādi tiesību loki - pilsoniskās, politiskās un civilās. Diemžēl politikā nevienmēr ir iespējams atbildēt skaidru un nepārprotamu šiem jautājumiem. Kāpēc cilvēku tiesības otrai paudzē nav tik svarīgas kā pirmajai paudzē? Tas ir tādēļ, ka klasiskās cilvēku tiesības ir Francijas revolūcijas mantojums, un šobrīd tās ir labi kodificētas. Sociālās tiesības turpretim nav. Mēs nedrīkstam būt fatālisti. Eiropas Savienībai ir daudz un dažādi instrumenti un arī partneri, piemēram, ANO ANO, un mēs varam uh, spēlēt aktīvu lomu, lai radītu jaunus tekstus un kodificētu šīs tiesības, sociālās tiesības. E, ar attīstības politikas palīdzību, ar humāno palīdzību mēs domājam, ka mēs varam sasaistīt šīs visas tiesības. Lielas paldies Görens kungam, un tagad vienu minūti runās Migāļska kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs komisārs kundze, es atzīšu, ka es nekad neesmu bijis kaislīgs Eh, jūsu aizstāvis jūs karjeras sākumā, šeit augstās eh, eh, pārstāvs karjeras sākumā, taču es gribētu jūs sveikt ar izcilējiem ievadvārdiem un ar galvenajiem jautājumiem, ko jūs izcēlāt ievadrunā. Es esmu ļoti gandarīts, ka jūs uzsverāt to, ka cilvēku tiesībām ir tāds vispārējs aspekts. Vai mēs būtu Parīzē, Lībijā, Krievijā, Irānā, šīs vispārīgās, vispārīgais princips visur ir jāievēro, tam jābūt vienādam cilvēku tiesībām. Tur mēs esam ar jums viensprāts. Otra Otrkārt, man patika tas, ka jūs pasvītrojāt reliģisko toleranci vai cīņu pret tolerances trūkumu. Eiropas par parlaments aicina valstu pārstāvjus risināt šo jautājumu tajās vietās, kur vēl ir trūkumi. Treškārt, es kā deputāts, kurš darbojas delegācijā attiecībām ar Baltkrieviju, eh, priecājos par to, ka jūs pieminējāt ka Baltkrievijā cilvēktiesības šobrīd tiek pār kāptas, un jūs teicāt, ka ir nepieciešams ANO aktīvāk rīcība šajā jautājumā. Paldies! Divas minūtes izteiksies Mičelkungs. Priekšsēdētāja kungs, es esmu ļoti gandrīgs, varu piedalīties šajās debatēs. Es augstu vērtēju augstās pārstāves izteikumus vakar par notikumiem Lībijā. 6 miljoni ebreju tika nogalināti otrās pasaules kara laikā Eiropā. Starplaikā starp pirmo un otro pasaules karu 60 miljoni eiropiešu tika nogalināti. Šeit mēs nerunājam par citu pasaules reģionu cilvēkiem, kas nomira. E, e, žurnāls The Economist nesen publicēja tādus datus, ka 100 miljoni sieviešu šobrīd pasaulē trūkst, tādēļ, ka ir aborti, kas ir saistīti ar augļa dzimumu. Tie nav aborti, kas tiek veikti tāpēc, ka sieviete ir briesmās. Un eh, šīs sievietes tiek, ne, neļauj viņām piedzimt, tāpēc, ka viņas ir sievietes. Vakar bija starptautiskā sieviešu diena. Kad beidzot būs beigas šai politiskai korekcijai un mēs varēsim runāt skaidru valodu? Mm, pagājušā gadsimta pirmajā pusē mēs uzdevām ļoti skaidrus jautājumus. Es domāju, ka parlaments pats sevi ir apkarojis, ir apkaunojis. Tas ir nobalsojis pret grozījumu par piespiedu abortu aizliekšanu. Kā mēs varējām kaut ko tādu atbalstīt? Man ir apnikusi šī poli, šis politiskais korektums, man ir apnicis tas, man jūtzen ne, nelabumu, kad beidzot mēs varēsim izteikt šeit dažādus viedokļus. Es gribu zināt no augstās pārstāvas mutes, vai jūs šo jautājumu uh, pieteiksiet kā debašu jautājumu ANO? Manuprāt, cilvēktiesību tiesas attieksme tā nav Eiropas Savienības iestāde, tā atrodas Starabūrā, Strasbūrā. Man šķiet, daži no šīs tiesas spriedumiem ir absolūti neticami. Kad beidzot mēs varēsim runāt par šo jautājumu? Kāpēc vakar nebija nevienas sievietes, kas neteica, kur ir tās simts miljonas sievietes, kuras tika iznīcināts pirms dzimšanas tādēļ, ka viņas bija sievietes? Tas ir nepareizi. Mm, es eh, gribētu, lai Eiropas parlaments šo jautājumu vēl spries par šo jautājumu. Paldies, Mičelkungam! Jums tiek uzdots jautājums, Dekaizers kundze grib uzdot jums jautājumu, Mičel kungs, vai jūs piekrītat? Jā, es piekrītu. Jautājums. Godātais kolēģis, eh, starptautiskās sieviešu dienas laikā jūs varbūt neievērojāt uh, bet Nedelčevs kundzes ziņojumā tā ir uh, e, deputāta no jūsu grupas, tur abortu jautājums nebija uzskatīts kā tabū. Par to mēs debatējām un balsojām demokrātiski. Te mēs nerunājam par dažādiem aizliegumiem, tabū un klusēšanu, bet par demokrātiju. Paldies! Mičela kungs, priekšsādātāja kungs, es zinu, ka Kaisers kundzi, pazīstu viņu un zinu viņas viedokli, es respektēju šo viedokli. Uh, mūsu viedokļi ir atšķirīgi. Mums ir jārespektē debatas šajā parlamentā. Mēs varam tā izteikt dažādus viedokļus. Es nedzirdēju nevienu no liberāļiem vai sociālistiem, kas būtu šajā um, parlamentā pieteicis jautājumu par abortiem, kas saistīti ar augļa dzimumu. Viņi um, nevēlējās šādu grozījumu pieņemt. Es domāju, ka tas ir kauns tās dara kaunu visam šim parlamentam un kauns tiem cilvēkiem, kas balsoja pret šādu grozījumu. Eiropas Savienība ir savienība, kas ir vienota daudzveidībā. Paldies, Mičelkungs! Un tagad gribētu aicināt nākamo runātāju, Kopas kundzi, vienu minūti. Uh, sí. Just, just a moment. Um, I think, I, I think your intervention... Es, man šķiet, ka jūsu izteikumi ir izraisījuši vēl kādu deputātu vēlmu uzdot jautājumu, vai jūs pieņemat vēl vienu jautājumu? Jā, lūdzu, uzdodiet. Priekšsādātāji, augstās pārstāvs kundze, dārgie kolēģi, es, protams, respektēju Mičela kunga viedokli, un es domāju, ka droši vien kā daudzi, ja ne visi deputāti šajā parlamentā uh, ir jānosoda fakts, ka daudzās sabiedrībās pasaulē uh, tiešām tiek veikt šādi aborti, ja auglis ir sieviešu dzimuma. Un uh, es tomēr uh, esmu nobežījusies, ka šī jautājuma sajaukšana ar uh, reproduktīvās veselības brīvības jautājumu uh, um, nav pareiza, ja šis jautājums tiek aprobežots ar uh, to, ka aborti tiek veikti, ja auglis ir sieviešu dzīvumu, tad uh, mēs varētu debatēt tikai par šo jautājumu un par to arī panākt vienošanos. Priekšsādātāja kungs, paldies godājumai deputātei par šo jautājumu. Es domāju, ka ja mēs uh, Uh, respektētu dažādas pozīcijas un censtos panākt vienotu viedokli, tad es domāju, ka mēs uh, konstatētu, ka mēs daudz varam darīt, lai šo jautājumu risinātu. Bet man tiešām, uh, man ir tiešām satraukts, ka um, parlaments par šo te grozījumu nenobalsoja. Sāksim diskusiju un skatīsimies, ko mēs varam darīt darīt, lai cīnītos pret šiem abortiem, kas ir balstīti uz dzimumu, un uh, man nav nekādu grūtību atbalstīt reproduktīvās veselības jautājumus, un esmu gatavs deputē, debatēt arī par abortiem. Uh, man tiešām ir uh, savs viedoklis, un esmu gatavs par to debatēt. Paldies visiem deputātiem par izteikumiem. Paldies! Uh,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 Eh, šeit parlamentā, un eh, mums Eiropā ir jārīkojas, jāizmanto šī iespēja, lai strādātu labāk arī padomē, un lai parādītu, ka mēs atbalstām padomas neatkarību, jo īpaši, kad ir runa par cilvēktiesību stiprināšanu uh, pasaulē. Cilvēktiesības ir spēkā visur, tās ir universālas, un to mēs redzam šodien arī ziņās, un tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai šeit netiktu piemērota dubulta standarta, runājot par cilvēktiesībām. Mums eh, jārīkojas saskaņoti un uh, skaidri, mēs esam par šo rezolūciju un uh, esam pret cilvēktiesību pārkāpumiem Lībijā, un tad līdzīgi ir jārīkojas, ja mēs runājam par apmetnēm Palestīnā. Paldies, tagad es aizkundz pusotra minūte. Maista tunnustukseni herra Mitserin puheenvuorolle. Sillä... Paldies, priekšsādātāja kungs, es gribētu augstu novērtēt to, ko teica Mičela kungs. Uh, jo pirmās cilvēktiesības ir tiesības piedzimt cilvēkam šajā pasaulē vienalga, kāda dzimuma viņš būtu. Cilvēktiesība padome ir svarīgākā institūcija um, ANO, un tomēr kritiski ir jāvērtē procedūras šajā institūcijā. Padome varētu uh, nopietni ietekmēt uh, cilvēktiesību un demokrātijas veicināšanu. Tiemžēl pārāk bieži tiek piemēroti dubult standarti, uh, un politizēti jautājumi. Un tika teikts, ka padome gandrīz esot gatava pieņemt uh, rezolūciju par progresu Lībijā. Irāna, Ziemeļkobreja, Ēģipta un Pakistāna arī uh, tiek uzklausītas, vai tad šīs valsts ar tomēr nevajadzētu izslēgt no cilvēktiesību padomas. Uh, Ja pat netiek gatavota rezolūcija, tas parāda, cik tālu uh, no patiesības ir starptautiskā sabiedrība attiecībā uz Lībiju. Cilvēktiesība padome pēdējos gados ir pieņēmusi rezolūcijas par Izrēlu. Divas trešdaļas rezolūcija ir par Izrēlu, kas ir vienīgā demokrātija tuvajos austrumos, un cilvēktiesība padome ir ignorējusi sieviešu un bērnu tiesības. Tās pašas darbs ir jāmaina, jāreformē, un šī praksa būtu pēc iespējas drīzāk jāmaina. Paldies, Esājas kundze, un tagad Obils kungs, pusotra minūte, lūdzu. Nu, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Negribētu atkārtot eh, to, ko teica jau kolēģi, kaut gan uzskatu, ka viņiem ir taisnība daudzos jautājumos. Gribētu norādīt tikai uz to, ka uh, Šīs eh, padomu sēdes laikā, kas eh, notiek eh, īpaši svarīgā laikā, Eštons kundze bija kā labā ziņa. Mēs ceram, ka tas būs arī tālāks progress, lai Eiropas Savienība varētu arī turpmāk aktīvi strādāt, lai varētu rast kopīgo viedokli cilvēktiesību padom, cilvēktiesību padomē un ir jāveido arī koalīcijas ar, ar valstīm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām visā pasaulē, lai panāktu patiesas uh, izmaiņas valstīs. To jau Eštons kundze minēja, ka Eiropas Savienībai ir vēlreiz jānorāda uz to, ka cilvēktiesības attiec uz visiem cilvēkiem visā pasaulē, pat ja daži cenšas to relativizēt. Un mums ir jāparāda, ka cilvēktiesības ir tikpat aktuāls šobrīd kā agrāk, jo vēsturē mēs zinām, ka ir izdevies uh, atcelt verdzību, un tāpēc visā pasaulē ir jāatceļ arī nāves sots. Paldies, tagad Jākolīno kungs, pusotra minūte. Prezidente, non ve... Paldies, priekšsēdētāji. Nav šaubas, ka cilvēktiesības ir katras demokrātiskas sabiedrības pašā sirdī, un tieši tādēļ cilvēktiesību padomume, kas notiks Ženēvā, tā ir jāizvirza virkne prioritāšu. Mums ir jārunā par to, ka jāapkaro diskriminācija visās tās formās, neatkarīgi no tā, vai tas ir uh, reliģiskās pārliecības, seksuālās orientācijas dēļ un tam līdzīgi. Un ir jāaizsargā minoritātes, kas ir mazāk aizsargātajās grupās. Un tas notiek ļoti jūtīgā laikā. Tas, kas notiek Ziemeļāfrikā, it īpaši Lībijā, ir mums visiem labi zināms. Mēs šodien jau ilgstoši par to runājām un dzirdējām ļoti skaistas runas no Barunas Aštons. Bet ir problēmas arī tojos austrumos, un Lisbonas līgumam būtu jāļauj Eiropai darboties izšķirošāk šajās lietās. Mums ir jābūt soldāriem, vienotiem, un tādējādi mums arī apņēmīgi ir jārisina šādi jautājumi, lai Tunisijas un Lībijas iedzīvotāji varētu turpināt eh, dzīvot savā valstī. Tādēļ mums ir jārīkojās savlaicīgi. Un beigās jautājums Barnes kundzei Mēs jau eh, izteicāmies, ka jūsu runa bija ļoti iespaidīga, bet eh, viens no diskriminācijas iemesliem ir reliģija. Un bieži vien šī vardarbība tiek vērsta pret kristiešiem. Un kas jums par to būtu sakāms? Paldies Jakolino kungam. Tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras un viena minūte Nikolai kundzei. Paldies, priekšādātāji. Es nezinu, vai šī padomas sesija būs veiksmīga vai nē, bet uh, ir skaidrs, ka šīs diskusijas vajadzēja uzsākt daudz agrāk, lai Eiropas Savienība varētu izteikties vienbalsīgi. ir ļoti grūti sūtīt vienotu signālu, ja ir šādas reformas, kas ir Ņujorkā un Ženēvā. Un runājot par konkrētu cilvēktiesību politiku neveiksmi, tad mums ir jārunā par institucionālo mehānismu, ko ANO ir izveidojis bez prioritāšu iesniegšanas konkrētām tiesībām. Mums jārunā par efektivitāti, un jāskatās, vai tiesas nevarētu būt viens no globālajiem mehāniskiem saulaicīgai novēršanai. Un nevajadzētu aprobežoties ar to, ka mēs pieņemam zināšanai par to, kas ir noticis. Mums jādomā arī par to, kā nākotnē šīs problēmas novērst. Mums ir jāizveido jauns skats uz cilvēku tiesībām. Paldies, Nikolai! Tagad Tanakungam Vienu minūti. Paldies priekšā. Tas, ka Lībija bija cilvēktiesība padomus dalībnieks, jau parāda visu pareizajā gaismā. Kad AFI 42 gadu valdība ir apspiedusi visu cilvēktiesības izpausmes viņa valstī, un tagad mēs redzam, uz kādu vārdarbību patiesībā šis režīms balstās. Bet ir arī citas valstis, kā Ķīna, Kuba, Saudārābija, Uganda, kas piedalās cilvēktiesību padomē, lai gan ignorē cilvēktiesības. Un Irāna pat tika runāts, ka varētu vadīt sieviešu tiesību komiteju. Un ANO bieži vien nomēlo mūsu demokrātisko sabiedroto Izraēlu. Un, diemžēl, tas ir vienīgais, vienīgā struktūra par cilvēktiesību ANO, un ar mums ar to ir jārunā par spīti tam, ka tā nav īsti tiesīga runāt par cilvēktiesībām, jo tajā ir valstis, kas tās pārkāpj. Paldies Tanaka kungam. Stīvens kungam minūte. Paldies priekšēdētāji un Aštons kundze. Jūs neatbildējāt uz mana kolēģa jautājumu, kad mēs runājām par Irānu. 3400 cilvēki cieši no psiholoģiskas spīdzināšanas, un tā ir viņu cilvēktiesību pārkāpšana. Mēs dodam vairāk kā miljārdu eiro Irākas atjaunošanai, bet katru reizi, kad mēs pieņemam rezolūciju šeit parlamentā, katru reizi, kad mēs pieņemam rakstisku deklarāciju ar lielu vairākumu, mēs gluži vienkārši tiekam ignorēti no Irākas valdības puses un no viņu irānu miešu kolēģu puses. Un kam pašhrā viņi burtiski spīdzina cilvēkus ar eh, skaļruņiem, kas visu cauru diennakti izsauc dažādus saukļus. Viņi nešķie neļauj piekļūt medikamentiem un, ves, un slimnīcās cilvēkiem, kas mirst no vēža. Kāpēc mēs nevaram teikt, izbeidziet, vai arī jūs vairs no mums naudu nesaņemsiet? Paldies! Paldies Stevensona kungam! Dots kundze, vienu minūtu lūdzu. Uh, president. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlos uzdot augstajai pārstāvēji jautājumu, ņemot vērā visu notiekošo Lībijā un tās mokas, kādas mums ir redzot cilvēktiesību pārkāpumus Lībijā, vai augstā pārstāve atbalstīs tos cilvēkus apvienotajā karalistē, kuriem bija eh, radinieki, kurus nogalināja semtiks sprādzienos vai citā veidā, ko atbalstīja Kadafī un viņa režīms. Un kāda būs attiecības ar jauno režīmu, kas iznāks no šī konflikta Lībijā? Paldies, Dosa kundze! Un nākamais un pēdējais runātājs, jo mums vairs nav laika, viena minūte Sarafranka kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot par to, kāda ir situācija ar cilvēktiesībām un sasaist to ar iepriekšējo diskusiju, eh, man ir radies jautājums augstāvēji pārstāvēji. Vai jūs esat pārliecināti, ka paturot prātā apstākļus, kāda ir, piemēram, Ziemeļāfrikā, vai ir īstais laiks uh, atvērt mūsu ES delegāciju Irānā. Paldies uh, savu Franka kungam, un tagad dod vārdu augstajai pārstāvei. Much, Paldies, priekšsēdētāja kungs. Kārtējo reizi ārkārtīgi interesants, pilnvērtīgs debats, kurās izskanēja vesela virkne dažādu domu un uh, ideju, par kurām mūsu deputāti izjūt tādas ļoti stingras, um, stingri viedokļi, par ko viņiem ir liels paldies par uh, enerģiju un par jūsu ieguldījumu šajās debatēs. Ir pagājuši trīs gadi, kopš tika pieņemts Andrikienas kundzes ziņojums par ANO cilvēktiesību padomas attīstību un par Eiropas Savienības lomu tajā ir pieņemtas vairākas rezultātas rezolūcijas kopš šī ziņojuma pieņemšanas. Es gribētu pateikties Andrikienas kundzei par viņas komentāriem, par to, ko mēs esam darījuši šajā brīdī. Šobrīd arī, kad esam nākuši klāj ar jaunām iniciatīvām cilvēktiesību jomā, es esmu ļoti priecīgi šeit redzēt Hortils kundzi, kura doti, dosies Hautalas kundze, kas dosies uz 16. Uh, ANO cilvēktiesību padomas sesiju Ženēvā. Es zinu, ka viņa ir ļoti zinoša deputāte un varēs papildināt tās darbu. Arī mēs esam mēģinājuši darīt visu, lai padomas darbs uzlabotos. Mēs dzirdējam šeit kritiskas piezīmes. Es domāju, ka mēs visi esam mēģinājuši pārskata ziņojumu padarīt pēc iespējas spēcīgu. Protams, ka uh, padoma nav darbojusi tik ļoti labi, kā mēs to būtu gribējušies. Tagad, kad padoma ir pārcelsies uz Ņujorku, tas uzlabos eh, debašu kvalitāti. Un šeit, es domāju, parlamentāriešiem tiešām ir bijis liels ieguldījums. Gribu pateikties Hautals kundzē par līdzšinējo spiedienu, ko viņi ir izdarījis attiecībā šo jautājumu, un esmu pārliecināta, ka nākotnē viņi to turpinās. Es gribētu konkrēti atbildēt uz dažiem jautājumiem, kas šeit izskanē. Sākšu ar Hovita kungu, jo viņš uzdeva jautājumu par Kongo Demokrātisko republiku. Jā, mēs vēlamies, lai būtu spēcīga rezolūcija, un mums arī nepieciešama mm, rezolūcija un spēcīgs nostāj šajā jautājumā. Par Pakistānu runājot, 5. martā mēs nācām klajā ar demāršu e, saskaņā ar 40. pantu. Tiem deputātiem, kas šeit runāja par ticības un reliģijas brīvības, varētu teikt, ka es tik tiešām runāju par drausmīgām traģēdijām, ko, kas piemeklē kristiešu kopienas dažādās pasaules malās, jebkur. Mans uzskats ir tāds, mēs uzskatām, ka ticības brīvībai ir jābūt, lai arī kāda būtu ticība vai citreliģiskie uzskati. Ir ļoti svarīgi turpināt ar šiem paziņojumiem, nākt klajā tik skaidri, cik vien iespējams ja mēs redzam, ka reliģiskām grupām uzbrūk teroristi vai tie būtu kristieši vai kādas citas reliģiskās grupas. Mani darbinieki tieks regulāri ar deputātu grupu un spriež par šo jautājumu. Šajā cilvēktiesību padomē mēs ceram kaut ko panākt tieši šajā jomā, jo tā ir tik būtiska. Es atvainojos, ka es neatbildēju uz jautājumu par Ašrafu. Manuprāt, 3000 vai 3400 cilvēku tur atrodas apcietinājumā. Mēs ik nedēļu saņemam ziņas no ANO pārstāvjiem eh, šajā nometnē. Viņi saka, ka pamat vajadzības eh, šiem cilvēkiem esot apmierinātas. Eh, mēs domājam, ko varētu darīt ar šo Ašrafas nometni. Es apzinos, ka pastāv ļoti atšķirīgi viedokļi šajā jautājumā, kā mēs šodien arī dzirdējām. Taču godājumam deputātam ir taisnība. Uh, Mums vajadzētu panākt to, lai cilvēku pašas elementārākās tiesības netiktu pārkāptas un lai humānā palīdzība viņas sasniegtu. Es e, saņem šos iknedēļas ziņojumus, e, un mēs mēģinām runāt arī ar Irānas valdību, lai, mēģin, lai risinātu šo jautājumu pēc iespējas labākā veidā. Tālāk es piekrītu tam, ka ir nepieciešama spēcīga Eiropas eh, Savienības delegācija sesijas laikā Ženēvā. Tikko iecēlām jaunu delegācijas vadītāju. Uh, Eh, es eh, Ženēvā runāju ar šo te delegācijas vadītāju un dalībniekiem. Delegācijas atdalījām divās daļās. Pirmā daļa nodarbosies ar sarunām ar Pasaules tirdzniecības organizāciju, un otra vairāk nodarbosies ar ANO aģentūru jautājumiem. Savā sarunās ar šiem profesionāļiem mēs runājām par to, ka ir labāk jādomā un radošāk jādomā par to, kā mēs strādāsim Ženēvā. Mums nepieciešams sabiedrotie, mums ir nepieciešams iespējas runāt ar partneriem no visām pasaules malām salām eh, kopā cīnītos, cīnoties par mums svarīgiem jautājumiem. Es ceru, ka mēs varēsim panākt kaut kādu progresu šajos jautājumos tuvāko mēnešu laikā. Mani ārkārtīgi aizkustināja tas, ko Salfrankas kungs teica. Viņš teica, ka cilvēktiesības ir dzīvesveids, un viņam iespējams ir taisnība. Es parasti saku, ka cilvēktiesības uh, nozīmē to, ka pret jums jāizturas kā pret cilvēku. Jūs esat šajā pilsētā un jūtaties kā cilvēks. Tā ir ļoti vienkārši pieeja, tas ir pamatprincips. Ir ārkārtīgi daudz jautājumu, godāti deputāti, par kuriem mums ir atšķirīgi viedokļi. Šajās debatēs es dzirdēju, cik ļoti tuvu šie jautājumi jums ir sirdī. Tas, ka mēs varam debatēt par šiem jautājumiem, uh, Manuprāt, tas ir e, ļoti būtiski, tas stiprina cilvēktiesības. Es neesmu pieņēmis lēmumu par mūsu delegācijas atvēršanu Irānā. E, protams, informēšu jūs, ja būs kāda jaunuma. Pagaidām pateikšos visiem par dalību šajās debatēs un apliecinu vēlreiz, ka mēs darīsim visu, kas mūsu spēkos, lai cilvēktiesība padoma būtu pēc iespējas iedarbīgāka, lai tā pārstāvētu Eiropas Savienību un parlamentu. Un es no savas puses jūs informēšu, cik vien iespējams kvalitatīvi par šiem notikumiem. Paldies, Salfranks kungs, ja jūs gribat izteikties. No, no entendido muy bien eh, la respuesta de la señora Aston. No sé... Es īsti labi nesapratu baroneses atbildi uz manu jautājumu vai jūs atbildējat uz manu jautājumu par Eiropas Savienības delegācijas biroja atvēršanu Irānā? Kad tas varētu notikt? Vai jūs varētu lūdzu vēlreiz atbildēt? Es tik tiešām neustvēru jūsu atbildi. Paldies. Aštons kundz lūdzu. Protams, Sāfranks kungs. Es mēģināju teikt, ka ir divi jautājumi, problēma jautājumi. Pirmkārt, jautājums par resursiem. Otrkārt, par to būs jāpieņem lēmums. Uh, Eh, man vajadzētu nākt klē ar priekšlikumu par delegācijas atvēršanu, būs pārunas un diskusijas ārlietu padomē un Eiropas parlamentā. Līdz šim debašu par šo jautājumu nav bijis. Kā jūs ļoti labi zināt, Es esmu vairāk nodarbojusies ar eh, kodola enerģijas jautājumu un cilvēktiesību jautājumu pētījumiem Irānā šobrīd. Paldies! Paldies, augstā pārstāve. Es esmu saņēmis sešu rezolūcijas priekšlikumu un balsojums būs rītdien pūzdienu laikā. So it's, so you can see we have change of the guards. Kā redzat, ir notikusi